Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu ziņoju par 24. martā pārtrauktās plenārsesijas atsākšanu. 23. 4. martā pieņemtie protokoli un teksti ir darīt zināmi. Vai ir kādas piezīmes protokola sakarā? Tādējādi, ja piezīme nav, tad protokoli tiek paziņot par pieņemtiem. Un tagad es nākšu klajā ar vairākiem paziņojumiem. 26. aprīlī 25 gadi ir apritējuši pēc Černobijas katastrofas, kas ir lielākā kodola katastrofa cilvēces vēsturē. Pēc 25 gadiem Mēs apliecinām savu cieņu tiem, kuri ir zaudēja savas dzīvības cīņā ar kodola katastrofu. Padomju varas iestādes turēja slepenībā informāciju par kodola katastrofu no pārējās pasaules un no iedzīvotājiem, kas uh, ļoti apgrūtināja cīņu ar katastrofas sakām. Vēlāk Černobiļa kļuva par sadarbības paraugu iesaistītiem valstīm un starptautiskajai kopienai. Un pieminot Černobiļas notikumus, mūsu domas ir kopā ar Japānas iedzīvotājiem, kuri cīnās ar uh, Eh, dabas katastrofas un Fukushimas kodolkās katastrofas sekām. Otrā skumja informācija. 96 cilvēki gāja bojā pirms gada Smoļenskas katastrofā. Viņu vidū polijas prezidents un uh, eh, 18 polijas uh, parlamenta deputāti, no kuriem vienam uh, Eh, vajadzēja ieņemt vietu Eiropas parlamentām. Lielākā daļa no bojā gājušajiem bija Polijas valsts augstas amatpersonas, eh, daudzus no tiem pazina parlamentā deputāti. Es biju pazīstams ar pusi no eh, avio katastrofā bojā gājušajiem. Nav vēl aizvien īsti skaidrs, kā šī katastrofa notika, un mēs gaidām turpmāku informāciju un mūsu domas ir kopā ar tiem, kuri vēl aizvien ir sērās. Eiropas parlaments. Ir nobažījies eh, par to, ka savienoto eh, valsts augstākā tiesa ir norādījis Troja Dēvis pieteikumu, lai atliktu nāves sodu izpildi. Un Džordžijas eh, štatā varas iestādes saistībā ar Eh, nāves eh, soda nomainīšanu mūža ieslodzījumu Deivisam, kā vēstniegt atbildi. Mēs esam arī nobažījušies pār Kot divāras eh, republikas notikumiem. Tā vietā, lai stiprināt demokrātiju valstī, prezidenta vēlēšanas, to rezultāti ir noveduši pie haosa. Lorants Bagbo neapkāpies no sava amata Un abās pusēs, no abām pusēm ir vērojama vārdarbība. Starptautiskai kopien eh, sabiedrībai ir jāpalīdz novērst vārdarbību un jāsauc pie atbildības visi, kas ir kara noziegumus vainīgi. Un Eiropas parlaments darīs visu, kas ir tā spēkos, lai šīs personas tiktu sauktas pie atbildības. Un visbeidzot, vēlos jūs informēt par E, korupcijas gadījumiem e, Eiropas parlamenta deputātu vidū. Ceturtdien pēc priekšsēdētāju sanāksmes tikšanās mēs saņēmām vēstuli šo jautājumu sakarā. Mēs pieņemam nopietnus soļus, lai sagatavotu rīcības kodeks, e, kodeksu lobētājiem, interešu grupām, kā arī Eiropas parlamenta deputātiem. Birojas tiekas šovakar 18.30, un šis jautājums tiks risināts un domāts par tālākajiem soļiem. Nikolsona kungs vēlējās izteikties. Thank you, Mr. President. Priekšsēdētāji, gribētu gribētu izmantot šo brīdi, lai eh, darītu jums zinām, ka sestdien Ziemeļīrijā tika nogalināts eh, jauns policists, kurš bija tikai pirms sešām dienām, eh, sešām nedēļām uzsācis savu darbu. Es aicinu cīnīties pret terorismu. Es mm, uzskatīju, ka šīs lietas eh, Ziemeļīrijā jau ir pagātnē, ka tās nevar atkārtoties. Un es gribu pieminēt šo jauno cilvēku, kur, kurš bija pašā savas dzīves un karjeras sākumā. Un gribu sacīt, ka tas bija skaidrs un e, iepriekš iecerēts uzbrukums, lai destabilizētu situāciju manā valstī. Un Ziemeļīrijas iedzīvotāji nevēlas atgriezties pie, pie tādiem notikumiem, kādi bija pagātnē, ne šobrīd, ne vēlāk. Un vai mēs varētu izteikt savas, savu līdzjūtību bojāgājušā ģimenes locekļiem? Paldies, priekšsādātāji! Dziękuję panu za uwagę. Paldies. Es vēlētos sacīt, ka esmu sagatavojis vakardien šī notikuma sakarā paziņojumu nosodot šo uzbrukumu. Tas bija jauns cilvēks, un es vēlos paust cerību, ka Ziemeļīrijam dzīvos mierā kāds valda šai zemē jau kādu laiku. Jūs atradīsiet manu paziņojumu Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē. De Bruins uh, eh, kundze. Eh, Priekšsēdētāji. Manā vēlēšana apgabalā gāja bojā šīs jaunais uh, policists. Viņš bija pavisam nesen stājies amatā. Tas ir liels trieciens visai viņa ģimenei un miera procesam manā vēlēšana apgabalā. Tie ir cilvēki, kuri mēģina apturēt eh, progresu mieru procesu. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Es vēlos pateikties Eiropas parlamenta priekšsēdētājam par viņa līdzjūtības apliecinājumu un līdzjūtības apliecinājumiem bojā gājušā ģimenei. Arī es gribētu paust savu līdzjūtību un nosodīt šo uzbrukumu. Nākošais runātājs Galagers priekšsēdētāji, vispirms es vēlos jums pateikties sakarā ar vakardienas sagatavoto uzbrukumu nosodošo paziņojumu. Es vēlos pievienoties tam, ko sacīja kolēģi Nikolsons un Debroina. Tie, kur ir atbildīgi par šo noziegumu, pelna nosodījumu, un mums jādara viss, lai vainīgie tiktu saukti tiesas priekšā. Miera process ir noritējis ļoti veiksmīgi Un visi veselīgi domājušie cilvēki īrijā, Ziemeļīrijā ir nosodījuši šo uzbrukumu, kurā gāja bojā jaunais eh, policists. Un es vēlos pateikties viņa mātei par drosmi eh, soli, ko viņa parādīja vakar, un vēlos aicināt eh, stiprināt mieru procesu. Paldies, kolēģi! Enštrāsers. ir iesniedz savu demisiju eh, deputāta mandātām, kas stājas spēkā 2011. gadā.